Mesdames, Messieurs, Dāmas un kungi, es piedāvāju sākt darbu. Vēl visi kolēģi nav ieradušies, jo īpaši no divām lielajām grupām, no Tautas partijas un uh, sociālistiem, bet ir labākie pārstāvēt no viņu rindām, bet ļoti mazā skaitā. Bet, nu, pārējie droši vien drīz ieradīsiet. Tātad jūs eh, esat droši vien visi iepazinušies ar darba kārtību. Man jānorāda, ka prezentācija pētījumam, kā eh, dalībvalstis rīkojas ar ieguldījumiem Eiropas Savienības budžetā, šī pētījuma prezentācija ir atlikta. Balsojums notiks rīt deviņos, un uzreiz pēc tam desmitos mēs sāksim uzklausīšanu par eh, iniciatīvu jauniešu darbvietu radīšanai. Mē, mums ir jābalso par finanšu regulu, un uh, tur ir panākta vienošanās pagājušās nedēļas beigās ar komisiju un padomi. Un uh, es apsveicu mūsu referentu. Mums vajadzētu arī uh, Um, šo pēcpusdienu uh, beigt darbu pēc iespējas drīzāk, lai uzreiz pēc tam noturētu koordinātoru sanāksmi un izmantotu tulku klātbūtni arī uh, koordinātoru sanāksmēs uzreiz. Tātad uh, tagad to saku, lai asistenti var pabrīdināt koordinātors, lai viņi varētu laicīgi ierasties uz šo sanāksmi. Nav piezīmi par darba kārtību. Uzskatīsim to par pieņemtu. Priekšsēdētāji paziņojumi. Tie ir izlasām kobuņūs, un es jums piedāvāju uzreiz pāriet. Es atvainojos, kas attiec uz trešo punktu. Iepriekšējā sanāksmes protokola apstiprināšana. 19. marta sanāksmes protokols ir izdalīts, un kā parasti, ja nebūs komentāru līdz šīs sanāksmes beigām, uzskatīsim šo proc, protokolu par apstiprinātu. Piedāvāju uzreiz pāriet pie ceturtā punkta, kas ir uzraudzības grupa ārējās darbības un īpaši humanās palīdzības jomā. Atcerēsieties, ka pēc mūsu 2014. un 2015. gada uh, budžeta uh, referentu lūguma, Ans Jensens un Garija Zabala lūguma, mēs uh, um, organizējām tikšanos ar komisāru Levandovski un uh, Georgovu, uh, Georgievu uh, 4. martā un saņēmām informāciju no komisijas attiecībā uz humāno palīdzību, ko sniedz komisija un uh, Tad saņēmām šo informāciju, kas eh, referentiem būs eh, svarīga, un eh, mēs gribējām arī šodienas sanāks izmantot, lai organizētu šo viedokļu apmaiņu ar šo te uzraudzības grupas pārstāvjiem un ar komisijas pārstāvjiem. Un um, Tātad, eh, jo īpaši eh, attiecībā uz humāno palīdzību, bet arī uz visārējo palīdzību. Un eh, tas arī atsauksies uz saistību apropriācijām, un par to mēs šodien īpaši runāsim. Un pie mums ir ieradušies uh, un sveic viņu šeit. Eh, ir no budžeta ģenerāla direktorāta eh, cilvēki, un eh, tie ir mūsu parastie partneri, ģenerāla direktors un viņa vietnieks, un no ECO ģenerāla direktorāta ģenerāla direktors Sorensens un arī Švarcenbrunner kungs, kurš ir direktors attiecībā uz partnerības sadarbību un Marko Panegalī, kurš vada eh, nodaļu. Un DEFCO ģenerāldirektorātu pārstāvi uh, Luks Pagūrs, kurš uh, atbild par uh, resursiem. Un Maikls Kellers, kurš ir direktors attiecībā uz kaimiņu attiecībām. Un arī Margē kungs, kurš tikko man stādījās priekšā, un viņš ir ārlietu politikas instrumentu direktors. Tātad, vai mūsu referenti gribētu izteikties, lai teiktu ievadvārdus uh, debatēm? Lūdzu, Anna. Čēman, and... Paldies, priekšsēdētāji kungs. Un eh, es vēlējos teikt, ka sākotnēji neviens nevarēja iedomāties, ka ar Georgievs kundzi notikušā tikšanās reize un tikšanās ar komisāru Levandovski uh, Tā tad mums izdevās izcilāt visus svarīgos jautājumus. Un tomēr šeit vēl ir daudz zemūdens akmeņu. Un mēs nevaram uzskatīt jautājumu par pabeigtu un pilnībā izdiskutētu, jo viss ir vienas prātas, ka humanitārai palīdzībai nevajadzētu ciest no tā, ka Eiropas Savienība samazina savu finansējumu it visās jomās. Un tomēr tā notiek. Uh, Tāpēc ir ārkārtīgi žēl, ka visās avīzēs tieši šis aspekts parādās kā pirmais un galvenais. Mēs it kā mēģinam runāt ar mēdījiem un tautu, bet rezultāts un publiskajā telpā parādījusies informācija ir cita. Es eh, esmu uzsvērusi vairākus jautājumus, kas ir arī jūsu mapītēs par to, ka maksājumu novilcināšana šobrīd ir sasniegusi katastrofāls apjoms. Mēs redzam, ka humanitārajai palīdzībai būtu it kā jāpieaug mūsu vēlme un eh, piešķīruma apropriācijas ir, un tomēr spēja samaksāt mūsu vēlmes ir tik neliela, ka tas jau ietekmē Eiropas Savienības apņemšanos, ko Eiropas Savienība varētu panākt. Esam mēģinājuši varbūt atbildēt uz šiem jautājumiem un vēlētos pateikties tiem, kuri ir šīs atbildes palīdzējuši rast, jo tas ļauj mums paraudzīties uz situāciju mazliet savādāk. Jo šobrīd mēs visu laiku atliekam maksājumus, atliekam uz tādu brīdi, uz tādu laika periodu, kad mēs vairs nevarēsim naudu vispār atvēlēt vairs nekam. Jo mēs nebūsim samaksājuši par iepriekšējiem projektiem. Parādījās arī jauni dati mūsu materiālos, un tie ir tā saucamie uh, maksājumi procentu maksājumi, un tie ir um, procentu maksājumi, kur ir novēloti arī nevalstiskajām organizācijām. Šie novēlotie maksājumi kļūst ar vien apjomīgāki, īpaši ņemot vērā to naudas apjomu, kur mums vajadzēja samaksāt tri, 2013. gadā, tas ir gandrīz 300 tūkstoši eiro. Un eh, mums tiešām šī nauda ir nepieciešama nekavējoties. Tas nav īpaši daudz, un tomēr tas ir pietiekami daudz, jo mums šīs naudas nav vienalga. Tāpēc vēlētos uh, eh, Sērensen kunga un citas eh, prezentācijas izprast tādā veidā, ka vispirms vēlētos pateikties par papildus materiāliem, kuri mums tikuši atsūtīti, jo daudziem mums bija grūti izprast, situācijas nopietnību. Jautājums nav tikai un vienīgi par tehniskas dabas risinājumu meklēšanu. Jautājums ir par to, kā Eiropas Savienība šobrīd daudz ierobežotākā mērā var palīdzēt humanitārās palīdzības sniegšanā. Un politiski mums vajadzētu varbūt eh, pateikt, ka mēs vēlamies, un arī politiski tas ir ticis paziņots, ka mēs vēlamies vairāk palīdzēt, bet naudas tam nav. Lūdzu. Merci, Anna. Paldies, Anna. Ģenerāldirektora kungs, lūdzu jums vārds. Oui, merci, prezident. Jā, paldies, priekšsādētāji. Es gribētu atgādināt dažus uh, pamatelementus, kas attiecas uz pagātni un to, kā mēs budžeta ģenerāla direktorātā pārvaldīsim uh, uh lietas uh, un, un tad direktori runās par sektoriālo atbildību. Vispirms gribētu atgādināt, ka attiecībā uz 2013. gadu budžeta veidošana uh, bija tāda bezprecedenta uh, veidā notika un uh, budžets bija pilnībi, pilnīgā iz, izsmelts gan attiecībā uz saistībā, gan uz maksājumiem, un tas neskatoties uz būtiskiem palielinājumiem, uh, kas uh, bija 11 miljārdu apmērā, kas uh, tika piešķirta Eiropas budžetam. Kā to Levandovska kungs atgādināja, uh, RAL turpina pieaugt 4,5 miljārdi, un tas atbilst patiesībā tam samazinājumam, kas bija kohēzijai un palielinājumam citos posteņos. Tas attiecībuši uz ceturto izdevumu kategoriju, un tur situācija pilnībā atbilst tam, um, uh, kas uh, attiec uz budžetu kopumā, un uh, gandrīz pilnībā ir izmantots uh, saistību, bet arī maksājuma apjoms. Un tas, neskatoties uz 100, 500 miljānu eiro palielinājumu 4. izdevuma kategorijā. Un jo īpaši tagad attiecībā uz humāno palīdzību, um, budžets, kas tur bija paredzēts, tika palielināts 2016. gada laikā par 410 miljoniem uh, eiro, gan saistībās, gan maksājumos. Un bija budžeta grozījums, tika uh, veikti pārnesumi arī ceturtās kategorijas ietvaros, bija arī izmantot ārkārtas rezerve. 2014. gadam uh, situācija, kā mēs zinām, maksājumu jomā ir īpaši saspringta, un kā jūs jau to teicāt, uh, ne, nesamaksāto uh, rēķinu apjoms tikai kohēzijā vien, es pat nerunāju par citām budžeta posteņiem, mēs uh, zināsim šos skaitļus, uh, tad, kad tiks visi konti noslēgti, kas šobrīd notiek, un uh, šis līmenis tātad ir 23,4 eh, miljārdi eiro nesamaksāto rēķinu, un tas ir ļoti liels apjoms eh, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem. Pat um, tas, ka tas jau vien, ka mums ir um, spriedze šajā situācijā, tas nav nekāds uh, pārsteigums, tas jau bija paredzams pieņemot budžetu, kad to pieņēma komisija un parlaments. Uh, jo tad tika pieņemta arī kopīga deklarācija tieši par maksājumiem. Es vienkārši atgādinu jums šo deklarāciju. Un ir skaidrs, ka šajā kontekstā ir virkne programma, īpaši ārējās palīdzības jomā, kura saskarsies ar maksājumu problēmām šajā gadā. Agrāk vai vēlāk, bet šogad tas notiks, un tas jo īpaši attiec uz humāno palīdzību. No komisijas puses un jo īpaši no budžeta ģenerāla direktorāta puses mēs eh, ļoti cieši sekojam šai situācijai un um, mēs esam uh, um, veikuši uh, virkni pasākumu kopā ar attiecīgo ģenerāla direktorātu kolēģiem. Mēs veicam pasākums no komisijas puses uh, ar mērķi Eh, labāk eh, pārvaldīt šos te eh, līgums gada kontekstā, lai labāk izmantotu izmantojamos līdzekļus saistību kontekstā, jo īpaši attiecībā uz humāno palīdzību. Tātad tika izlēmts gada gaitā rīkoties divos posmos un samazināt priekšfinansējumu, kas tiek eh, sniegts starptautiskām organizācijām, lai eh, reaģētu uz šīm konkrētajām maksājuma problēmām. Mēs eh, rīkosimies izmantojot vairākus instrumentus, ja mēs tā tehniski runājam. Pirmkārt, mēs tagad uh, veidojam, un jūs arī saņemsiet mūsu pieprasījumus pārskaitījumiem. Mēs tātad prasīsim pārskaitījumus, lai šajā gada posmā piešķirtu vajadzīgos līdzekļu apjomus humanajā palīdzībai un vēlāk ar budžeta grozījumiem būs jāatmaksā šī nauda, jākompensē. Uh, Eh, jo, kā jau es tikko teicu, spriedze pastāv eh, visās postaņos, arī ārējās attiecībās. Un eh, mēs esam piedāvājuši divus maksājumu pieprasījumus, 150 miljonus maksājumu apropriācijās un attiecībā uz demokrātijas un cilvēktiesību instrumentu arī ir pieprasīti pārvietojumu ceturtās kategorijas ietvaros. Un um, mēs izmantosim arī ārkārtas rezervi, ja tas būs nepieciešams un nebūs citi īstermiņā tehniskie līdzekļi, kas būs pieejami. Vēlāk uh, gada gaitā mēs izmantosim visus mūsu rīcībā esošos uh, līdzekļus, globālos pārvietojumus, uh, pārvietojumus eh, no neizmantotajām maksājuma apropriācijām, saistību apropriācijām un eh, raugoties uz to, kā tiks izmantots budžets gadu pirmajā pusē, mēs arī eh, varbūt lūksim mobilizēt rezervju maržu, kas būs pieejama vēl maksājumu griestu ietvaros. Uh, pastāv 711 miljoni vēl uh, tā komisija un parlaments uh, vismaz tūko budžeta skaidļus. Mēs izmantosim visus elastības mehānismus, kas ir pieejami daudzgad finanšu schēmas regulas un uh, savstarpējā tātad iestāžu nolīguma ietvaros, un jo īpaši mēs izmantosim, ja tas uh, būs nepieciešams, uh, ārkārtas rezervi, jeb ja maržu, kuru paredz 13. pāns finanšu, daudzgad finanšu schēmas regulā. Nu, tas priekšsādātāji bija ļoti īs um, atskats pagātnē, kā mums ir gājis un kas mūs sagaida nākotnē. Tātad mums ir virkne instrumentu, kurus mēs varēsim izmantot. Uh, Eh, attiecīgajos eh, laika brīžos un no komisijas puses eh, noteikti nāksim klajā ar iniciatīvu vēl pirms vasaras un ceram, ka budžeta lemējiestādes padomu un parlaments spēs efektīvi un ātri reaģēt uz pieprasījumiem, kurus iesniegs komisija. Mums nav nekādu šaubu par to, ka parlaments mūs atbalstīs. Varbūt jūs uh, ļausiet uh, manam kolēģim Sērensenam turpināt uh, atbildēt. Jā, paldies. Jā, patiešām, atsaucoties uz jūsu pēdējo teikto, jūs tiešām sapratāt, ka ja komi budžeta komiteja skatīs šo skatu šo problēmu, tātad mēs tikāmies ar diviem komisāriem, un šodien būs tikšanās ar šo uzraudzības grupu. Mēs to darām tieši tāpēc, ka ir šī lielā spriedze maksājumu apropriācijās, un tam var būt dažādas sekas, pat dramatiskas sekas uz dažādām Eiropas Savienības politikām. Un tad, kad tagad beigsies parlamenta mandāts, būs jauns parlaments, uh, Līdz ar to parlaments uh, uh, uz vairākām nedēļām darbu pārtrauks, bet ir steidzami jautājumi, steidzams politikas, kurās nevar gaidīt. Un mums ir jānodrošina tas, lai visas pieejamās procedūras tiktu izmantotas, uh, lai pēc iespējas uh, vairāk uh, Uh, vājinātu šīs negatīvās sēkas, kas ir tagadējai budžeta situācijai, un lai nebūtu tā, ka šajā bu, um, parlamenta darba pārtraukuma laikā kaut kas noiet greizi. Paldies, uh, ģenerāldirektora kungs, un tagad došu vārdu Sērensen kungam, kurš sniegs mums informāciju par savām programmām. Lūdzu. Uh, merci beaucoup, monsieur. Paldies priekšsādātāji. Vispirms vēlos atvainoties. Es sagatavoju prezentāciju, bet es sapratu, ka e, teksts ir ļoti sīks un jābūt tiešām izcili tālredzīgiem, lai visi to redzētu. Tā jau ir, vai ne? Jā, pat es pats nevaru saskatīt to, kas tur ir, un man teksts ir izprintēts, man, protams, vieglāk. Bet es domāju, ka tas galvenais tomēr var tikt izklāstīts diezgan vienkārši. Visu pirms vēlos piekrist jūsu kolēģi Jensenai. Tik tiešām tie ir tāds kā uh, sniega bumbas efekts. Katru gadu RAL uh, palielinās un mēs vairāk un vairāk atpaliekam no maksājuma grafika. Mums vairāk un vairāk nesamaksātu rēķinu, uh, kas ir šajā rindā uz samaksu, un šī rinda paliek arvien garāka. Jūs redzat, ka situācija tagad ir tāda, ka bez papildu līdzekļiem, un es esmu pateicīgs visiem kolēģiem budžeta ģenerāla direktorātā un citos ģenerāla direktorātos, kas strādā pie mums, bez atbalsta un palīdzības mums jau tagad būtu tik uh, milzīgi šie nesamaksātie, nesamaksātās apropriācijas, kas būtu lielākas nekā igadējais budžets maksājumiem. Protams, labi, ja projektu cikls ir ļoti garš, tad ar to var iztikt, bet mums nepieciešams 12 līdz 18 vai maksimāli 24 mēnešos jāsamaksā šīs apropriācijas. Mēs nevaram visu atlikt uz vēlāku laiku, jo tie, kas pārvalda projektus, viņiem ir vajadzīga nauda, citādāk viņi vienkārši bankrotēs. Uh, tas attiecās uz uh, ANO organizācijām, ar kurām mēs parakstījām partnerības uh, līgumus, un mums ir līguma saistības 80% Uh, ANOHCR un pasaules pārtikas programmai samaksāt jau projekta sākumā, un man būtībā tagad tur jālūdzās pilnīgi uz ceļiem, lai varētu atlikt šo maksājumu. Viņi ir zināmā mērā elastīgi, bet visam ir robežas. Jo es uzkrāju parādus, un šie parādi būs kaut kad jāsamaksā nākamajā periodā. Tā ir tā problēma, jo Šīs kumulatīvais efekts noved pie tā, ka, kā jūs redzat, šīs zaļās žadie stabiņi, tā ir atšķirība starp saistībām un maksājumiem. Un jūs redzat, ka katru gadu eh, šī saistība mums paliek, un tad eh, ar visiem ikgadējiem papildus eh, līdzekļiem grūtu pārvarēt. Mums ir, piemēram, tagad uh, um, apropriāciju, uh, palīdzība, lai uh, samaksātu uh, Sīrijas programmu, bet uh, mēs nevaram samaksāt visu šos parādus. Tagad jāsaprot, uh, ka līdz pagājušajam gadam mums kaut kā izdevās tomēr katru reizi izķepuroties, jo gada beigās bija arī maksājumu kredīti un uh, cilvēki bija gatavi tos pārnest no vienas programmas uz otru, uh, bet pagājušajā gadā šis finansējuma avots bija izsīcis. Un ļoti grūti uh, bija mobilizēt uh, kaut kādus līdzekļus no citiem mērķiem, pat ar budžeta ģenerāldirektorāta palīdzību. Mums ir ļoti plašs atbalsts. Mēs esam to saņēmoši. Tas jāuzsver. Bet problēmas tagad ir tādā mērā pieaugušas, ka pat ar visu šo palīdzību nevar vairs iztikt. Jūs paši šo problēmu esat konstatējuši. Jūs ļoti pareizi ierosinājāt pagājušajā gadā papildus maksājumu kredītus 2014. gada budžetam, un jūs ierosinājāt paredzēt šos maksājumu kredītus ārkārtas rezervēs vairāk nekā um, maksājuma apropriācijas bija paredzētas, bet diemžēl šis priekšlikums netika pieņemts. Ja mums būtu izdevies šo priekšlikumu uh, tomēr apstiprināt, tad daudz vieglāk būtu strādāt uh, manā ģenerāldirektorātā, un varbūt mums izdotos arī šogad kaut kā iztikt. Bet kas tad notika pagājušajā gadā? Mums nācās lūgt uh, nevalstiskajām organizācijām atlikt maksājumus. Tas ir, mēs nevarējām samaksāt 80% projekta sākumā, mēs samaksājām 40% un apsolījām samaksāt vēlāk, novembrī, uh, Uh, vai nu kad nauda būtu ienākusi, bet lielāka daļa šīs naudas ienāca tikai ar šī gada budžetu. Un tad jūs saprotat, kad janvārī mums uzreiz vajadzēja visu samaksāt, tad tas, šis maksājums būtībā mums atņem līdzekļus, kurus mēs gribētu piešķirt jaunajiem projektiem, jaunajiem līgumiem šajā gadā. Bet mums vienkārši jāsamierinās ar to faktu, ka Mums jāpārvalda šie maksājumu deficīti. Un, kā tikko teica kolēģis, jā, mēs, protams, rēķināmies ar budžeta iestāžu labo gribu, un mēs rēķināmies ar to, ka nauda uh, ienāks gada gaitā. Bet gaidot šo brīdi, kad nauda ienāks, mēs nevaram pieļaut, ka mums izbeigsies naudas rezerves. Lūk, tāda ir situācija. Un jūs redzat šeit šo pīrāgu, vai ne, eh, kas iekrāsots eh, zilā, dzeltenā krāsā un tā tālāk. Tas parāda, kādi maksājuma kredīti mums ir pieejami. Un lielais jauninājums šeit, kaut gan man tas, protams, nekas nav jauns jauninājums ir tas, kas viss, kas te ir uh, zilā krāsā, uh, tie ir maksājumi, kas attiecās uz 2012. un 2013. gadu. Tātad pat uh, nekādus jaunos līgumus neslēdzot, mums vēl šī gada gaitā, visa šī gada gaitā, ne tikai janvārī, jāmaksā par šiem vecajiem līgumiem. Tas mums ir jāparēc Bet tas viss ir jāizmaksā, un mēs nevaram šo naudu izdot citiem nolūkiem, jo tas būtu, tas nozīmētu rīkoties e, nesaprātīgi. Zeltenā daļa. Tā ir tā reālā e, nesamaksātā daļa, nesamaksātie rēķini, e, kas tika konstatēti uz 1. janvāri. Tos mēs visus samaksājām, tik tikko mums bija pieejama uh, nauda 2014. gada budžetam. Tad mēs, protams, arī uh, liekam malā rezerves uh, personāla uh, apmaksai un ekoflight uh, samaksai, jo mēs nedrīkstam apdraudēt infrastruktūru, kas mums ir izveidojusies šie fiksētie maksājumi ir jāsasaldē, tad tie mums ir nepieciešami, un līdz ar to mums paliek mazāk nekā 100 miljoni eiro jau gada sākumā. Tad, ja mēs tiešām tā godīgi paredzētu, kur nauda jāiegulda gada laikā, mums nepaliek pat 100 miljoni. Par laimi, reālā situācija ir nedaudz pozitīvāka, jo visa šī nauda nav jau izdot uzreiz gada sākumā. Līdz ar to mums vēl šis tas paliek kraikasītē. Bet, ja mums tiešām reāli vajadzētu uh, izpildīt visas savas saistības, uh, tad uh, vajadzētu jau tagad lūgt pēc reālās finansiālās palīdzības. Un uh, vēl viens slaids, te arī nevar visu redzēt, bet īsumā varu teikt, ka jau tagad mums ir labās ziņas jo pateicoties kolēģiem DEFCO ģenerāldirektorātā un e, reģionālās attīstības, kā arī e, paplašanāšanās ģenerāldirektorātā, e, mums izdevās nedaudz izkļūt no problēmas. Viņi varēja jau tagad mums piedāvāt palīdzību, un jūs noteikti saņēmāt šo pārnesuma priekšlikuma 50 miljoni. Un eh, tas ļautu mums eh, izpildīt līgumus, uzturot pašreizējo eh, ātrumu. Lai varētu saprātīgi izpildīt visas savas saistības, saprātīgi, ne ideālā veidā, lai mēs varētu izdzīvot tā kā pagājušajā gadā Tad būtu ļoti jauki saņemt ne tikai 150 miljonus, bet arī 250 miljonus papildus budžeta grozījuma veidā. Un par to notiek sarunas, kaut kad par to būs jālemj, par to nav jārunā uzreiz un tagad, bet mēs to gaidām, protams. Komisija sagatavo savu priekšlikumu, Un mums vajadzētu zināt, ka mums ir uh, šīs potenciālais finansējums, lai varētu uh, sākt uh, slēgt līgumus otrajai fāzei. Jo parakstot līgumus, jo īpaši ar nevalstiskajām organizācijām, kas no nu mums ir atkarīgas, mēs nevaram to darīt neparedzot finansējumu. Ja mēs zinām, ka kasē nekā nav un tomēr parakstām šos līgumus, tad tas ir ļaunāk nekā vienkārši līgumus neparakstīt. Tā kā 150 miljonu transfers ir paredzēts, un ja būtu vēl 250 miljoni, tad mēs kaut kā iztiktu. Jūs zināt šajā komitejā, ka tomēr gada beigās ar vislabāko pārvaldību uh, mums būtu tāds pats nesamaksāto uh, saistību apjoms kā pagājušajā gadās - aptuveni 160 miljoni. Un es domāju, ka arī nākamgad tā būs jārīkojas, bet es tiešām neieteiktu nevienam vēl palielināt šo uh, neizpildīto maksājumu daļu, jo tad mūsu sniega bumba izaugs milzīga un to vairs nebūs iespējams pārvaldīt. Tas nozīmē, ka mums jāstrādā kopā ar jūsu komiteju. Mēs ceram, ka arī pēc vēlēšanām šī komisija ātri tiks izveidota. Mēs tam gatavi ar jums turpināt strādāt. Tad paliek, protams, jautājums, kāpēc mēs esam nonākuši tādā situācijā, un ko var darīt nākotnē, lai šādas problēmas neatkārtotos. Šeit ir dažas idejas risinājumiem. Tie nav nekādi brīnumrisinājumi. Runa ir tikai par veselu saprātu. Mums vienkārši jāsaprot un jāpadomā, vai ir saprātīgi veidot tādu budžetu humānai palīdzībai, kur eh, saistības ir vienmēr Uh, augstākas par maksājumiem. Pagātnē mēs varējām vieglāk pārnest naudu gada beigās no citām jomām, bet ja šī iespēja uh, mums tiks liekta, ja būs grūtāk un grūtāk šos pārnesumus nodrošināt, tad būs jāmeklē vienkārši kāds cits risinājums ar maksājumu apropriācijām. Un ļoti jauki, ka šī ideja uh, ir iekļauta rezolūcijā par budžeta izpildi. Esmu pārliecināts, ka mēs uz šī pamata varam strādāt kopā. Un vēl kāda ideja. Ir uh, uh, tad, uh, mērķēti ieņēmumi. Tad, piemēram, ja dalībvalstis būtu gatavas lielāku uzmanību pievērst humanai palīdzībai, ja dalībvalstis būtu gatavas uh, daļu savu ienākumu piešķirt tieši mūsu uh, budžeta sadaļai, tas mums palīdzētu. Francija, piemēram, 20 miljonus ir uh, paredzējusi kopējiem uh, projektiem uh, Ziloņkaula krastā. Un, protams, mēs visi gaidām uh, vidusposma pārskatu daudzgadu finanšu schēmai. Tas viss vēl ir tikai nākotnē, bet Mēs vēlamies šo iespēju izmantot, lai panāktu izmaiņas. Un gan komisija, gan parlaments uzskata, manuprāt, ka mums vajadzētu paredzēt arī ārkārtas palīdzības rezerves un paredzēt arī risinājumu maksājuma griestiem. Uh, lai mēs varētu reaģēt uz, uh, piemēram, tādām katastrofām, uh, kas notika Haitī. Tas īsumā par mūsu darbu. Es, protams, varētu tagad ļoti detalizēti stāstīt par to, kā mēs pārvaldām savu programmu, kā mēs vērtējam katru valsti un katru līgumu, um, izvērtējot, kāds projekts ir svarīgāks un steidzamāks un kā mēs varam iztikt ar mūsu ļoti samazināto budžetu. Gribu uzslavēt arī savus kolēģus un darbiniekus. Viņi paveica milzīgu darbu. Un liels paldies arī nevalstiskajām organizācijām, ar kurām mēs strādājam, jo arī viņu situācija bija ļoti sarežģīta visā šajā laikā. Mēs uh, tiešām pasakāmies nevalstiskajām organizācijām par pacietību un izpratni. Paldies, ģenerāldirektora kungs. Viens jautājums. Vai jūs nevarētu ceturto lapu atkal mums parādīt? Ceturto lapu, jā, šo tabulu. Lielas paldies. Es gribētu pārliecināties, vai visu pareizi sapratu. Mums tiešām te, jā, mums vajadzīgas uh, uh, ērgļa acis. Tātad 2014. Uh, gada vajadzības nīdīt, un tad ir pieejamie maksājumi. Uh, pateic, tas jau ir ar pirmo transferu daļu, nē, tas ir pirms pārnesumiem, ja tāpēc ir šis, uh, šī milzīgā atšķirība, tāpēc jau trūks naudas. Labi, un labajā pusē tad iespējas, budžeta iespējas. Uh, zaļajā pusē 776, tas ir budžeta piešķirums, tātad sakotnējs piešķirums 2014. gadam. Tā tas ir, ja? Un tad jūs vēlaties tam pievienot 150 miljonus no pārnesumiem, DEC 6. Jūs cerat arī, eh, ka būs eh, budžeta grozījums un papildus 250 miljoni līdz ar to. Un tas ļautu jums eh, šo gadu pabeigt ar tādu pašu deficītu kā iepriekšējos gados, bet ne vairāk. Tad līdz ar to var iztikt un nebūs nekādu lielu skandālu. Jā, jā, tad mēs varētu pārvaldīt situāciju. Protams, šāda situācija nedrīkst ievilkties. Tā nav ideāla, bet mēs varētu tad iztikt. Un mans jautājums ir tāds, turpina priekšstādātājs. Jūs ļoti labi to visu prezentējāt, pastāstījāt par šīm steidzamajām problēmām, par uh, projektu pārvaldību, pa, tad, uh, ko jūs pārvaldāt kopā ar nevalstiskajām organizācijām un par līgumiem ar, piemēram, ANO uh, programmām. Tad jūs uh, teicāt, ka tur var pieprasīt nelielu tādu, uh, nu, maksājuma kavējumu, bet tur, protams, arī ir savas robežas. pašlaik, kāda ir, kāds ir parāda apjoms, kas jums ir uzkrājies uh, attiecībā uz citām starptautiskajām organizācijām? Vai tas atbilst uh, šim deficītam 160 miljoni, vai tas ir kas cits? Uh, vienkārši es gribētu tad saprast, kāds ir jūsu kopējs budžets. Atbilde. Nu, tā aprēķinot aptuveni, aptuveni puse no mūsu gada budžeta ir starptautiskajām organizācijām. Un runājot ar šīm organizācijām, viņi ir piekrituši, ka mēs nesamaksājam uzreiz 80%, bet tikai 40% gada sākumā. Tā kā puse paliek, un puse no puses tā ir ceturdaļa, tā kā no 800 ceturtā daļa. Nu jā, aptuveni tas pats arī sanāk, ka šis deficīts. Bet Es eh, gribu arī pateikt, ka dažas eh, organizācijas mums arī teica, jūs tikai parakstīsiet līgumus un jūs varat samaksāt nākamajā gadā. Nemaksājiet nemaz uzreiz. Eh, tas, protams, ir glābiņš pašlaik ļoti interesanti, bet tas ir arī bīstami, jo, kā teica Jensens kundze, tad mums pieaug šī sniega bomba, parādi pieaug, Bet tāpēc mēs teicām, ka nē, tomēr mēs samaksāsim 40% un centīsimies pārvaldīt šos parādus. Jo mēs nevaram vienkārši šīs problēmas pārbīdīt uz nākotni, bet mēs saņēmām tiešām ļoti lielu uh, palīdzību. Un par procentu maksājumiem. Protams, viņiem ir arī tiesības saņemt procentus par nokavētajiem maksājumiem, bet uh, starptautiskās organizācijas no mums nepieprasa procentu maksājumus. Procentu maksājumus mēs maksājam nevalstiskajām organizācijām, un tas ir normāli. Paldies, saka priekšsētājs. Tad ļoti skaidrs uh, tagad uh, izklāstījums no Eko ģenerāldirektorāta un tagad Defko ģenerāldirektorāts. Paldies, priekšsēdētāji. Es atbildu par uh, resursiem attīstības un sadarbības ģenerāldirektorātā 2013. gadā mums eh, bija ļoti labs budžeta izpildes gads, jo mums bija 100% budžeta izpildes līmenis eh, gan saistībās, gan maksājumos. Un, eh, protams, katru gadu mums šis tas ieklā, iekrājas, šie ir projekti, kas ir jāīsteno. Un, uh, 2013. Uh, gadā ir 1,8 miljārda eiro atšķirības starp saistībām maksājumiem. Un uh, tie arī uh, rada šo RAL, kas mums ir nesmaksātās saistības, kas attiecas uz DEFCO ģenerāla direktorāta pārvaldītajām programmām, tad mums 2016. gada beigās bija 15,5 miljārdu eiro raulu. Par šīm nesamaksātajām saistībām Tur eh, bija um, maksājumu eh, apropriāciju trūkums 2016. gada beigās, līdz ar to rēķini, da, daļa rēķina bija jāpārnēs uz 14. gadu uh, sākumu, tie bija apmēram 300 miljārdi eiro. 7 miljonu eiro. 14. gadā mums ir budžets, kas nodrošinās pagātnes programmu turpināšanu. Uh, bet arī jaunu programmu pārvaldīšanu 2014. gada 11. martā tika pieņemts visu finanšu instrumentu kopums līdz 2020. gadam. Tas 15. martā tika publicēts oficiālā vēstnesī, un mēs esam izveidojuši strateģisko uh, dialogu ar Deve un Afet komitejām, kā to ieteica uh, budžeta komiteja. 1. aprīlī būs pirmais uh, dialogs, un uh, Mēs skatām visus šos daudzgadu programmēšanas dokumentus un tas tiks viss pieņemts komitoloģijā pirms pasaules pārtraukuma. Tātad pirmais rīcības plāns par uh, uh, finansējumu tiks pieņemti lēmumi vēl pirms vasaras pārtraukuma. Bet attiecībā uz lielāko daļu vēl līdz gada beigām tiks pieņemt lēmumu. 2014. gadam mums ir 4,7 miljārdi eiro uh, saistību jomā. Uh, Un šeit ir 1,3 miljārdu eiro atšķirība ar maksājumiem. Un, um, ja mēs visu samaksāsim tā, kā tas ir paredzēts budžetā, tad uh, RAL palielināsies par 1,3 miljārdiem eiro. Mēs konstatējam, ka ir zināmas uh, maksājuma apropriācija problēmas 2014. gadā Protams, mēs, kā jau to norādīja, eh, budžetu un deko, eh, eko ģenerāla direktori, eh, mēs skatīsim gan ceturtās izdevuma kategorijas ietvaros, gan budžeta ietvaros, kā var pārvietot līdzekļus humanai palīdzībai. Mums ir arī zināmas maksājuma apropriācija problēmas, un mēs ļoti piesardzīgi rīkojamies Un kā tad tas izpaužas? Mēs eh, veicam eh, um, pārskaitījumus pozīciju pa pozīcijai, lai nevienai pozīcijai nepietrūktu līdzekļi. Piemēram, maksājumu līmenī uh, mums ir uh, 65% līmenī uh, izpildes apjoms uh, un pilsoniskā sabiedrības jomā 50% līmenī. Uh, Tātad mēs esam mēģinājuši izmantot maksājumu apropriāciju uh, līdzekļus uh, uh, tiem projektiem, kas beigsies novembrī, decembrī, lai um, veicinātu um, uh, tātad š, š, šo projektu īstenošanu. Tātad mēs cenšamies maksāt vissvarīgākos maksājumus, un uh, tomēr līdz gada beigām būtu jāveic konkrēti pasākumi, lai um, tātad būs jāveic uh, samazinājumi uh, pie, uh, avans maksājumiem, un varbūt būs jāatliek arī maksājumus 2015. gadu, kas, protams, tikai nozīmēs problēmu atlikšanu uz nākamo gadu, bet neko nerisinās. Kas attiec uz. Uh, DEFCO mēs ceram, ka budžeta grozījumi ar papildus līdzekļiem ļaus saņemt uh, līdz gada beigām vēl maksājuma apropriācijām līdzekļus. Paldies, priekšsādātāji! Merci. Paldies! Vai jūsu jomā, jūsu darbības jomā ilgtermiņā ir uh, tāds priekšstats par uh, to, kādai proporcijai jābūt starp maksājumu un saistību apropriācijām. Es to jautāju tāpēc, ka tagad struktūra fondu jomā mums ir pieredze, kas saka, ka ja ir saistībās tik un tik, tad maksājuma apropriācijās ir jābūt tik un tik. Vai attīstības palīdzības jomā jūsu pieredze arī ir parādījusi šādu zinām formulu vai proporciju? 2014. līdz 2020. gadam, vai jūs eh, tātad esat eh, šajā situācijā, ka ir šī vajadzīgā proporcija, vai tomēr tur ir novirzes? Jā, protams, mēs eh, simtprocentīgi neizpildām visus pieņemtos lēmumus dažādu iemeslu dēļ, bet kas attiecas uz infrastruktūras projektiem, piemēram, mēs varam atcerēties situāciju, kāda bija ar uh, politiku maiņu mūsu uh, partneru valstīs, un līdz ar to mums uh, ir jāanulē virkne programmu, tad ir arī programmas, kas nefunkcionē, un tāpēc tās ir jāpārtrauc. Tātad tādas aplēses, uh, diezgan brīvas aplēses būtu tādas, ka mums vajadzētu 85 līdz 90 procentus no maksām apropriācijām attiecībā pret saistībām. Ļoti labi, liels paldies. Pēdējais runātais no komisijas Margē kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es vadu dienestu, kas strādā ar ārpolitikas politiskiem instrumentiem, un mēs strādājam pie stabilitātes un miera veicināšanas instrumentiem, un tādējādi mēs cenšamies dot Eiropas Savienības ieguldījumu krīžu risināšanā. Kas attiec uz ātrās reaģiešanas instrumentiem, tad mūsu darbība uh, ir galvenokārt pirmā iejaukšanās no Eiropas Savienības puses, lai palīdzētu konfliktu skartajiem iedzīvotājiem, un ir arī citi instrumenti, kas ir tādi ilgtermiņi, uh, bet tos nevar uzreiz izmantot. Tātad mūsu um, programmas ir īsas, apmēram 18 mēneši, un mūsu partneriem uzreiz ir nepieciešama līdzekļi, lai īstenot savus uzdevumus. Un kopš Lisabonas līguma uh, Eiropas Savienība vēlas būt redzamāk pasaules arēnā, un uh, martā ir paredzētas Ukrainai, Sīrijai, Irānai, palīdzības programmas arī Sudānai, Dienvidu Sudānai un Centrālāfrikas Republikai. Uh, Kas attiecas uz maksājuma apropriāciju trūkumu, jau šobrīd šajā gada periodā mēs esam uh, um, izmantojuši gandrīz 70 uh, uh, pieejamo uh, līdzekļu apjomu, un mums vēl arī jāmaksā maksājumi par 2013. gadu. Lai nodrošinātu šīs steidzamās darbības, ko es minēju, mēs aplēšam, ka uh, stabilitātes instrumentam līdz jūnijam, jūlijam būs vajadzīga apmēram vēl 50 miljonu eiro. Tātad mēs tiešām ceram, priekšsēdētāji kungs, ka parlaments nākamajā pārvietojumā ņems vērā to, kādas ir stabilitātes instrumenta vajadzības. Un lūdzu mums tiešām šo lūgumu uzklausīt. Paldies! Dargie kolēģi, jūs tātad dzirdējāt komisijas pārstāvi teikto. Vai kāds vēlas izteikties vai uzdot jautājumus? Raportēr. Referents kundze. Well, first of all, I'd like... Vispirms es vēlētos pateikties runātājiem interesanti, ka tieši tās jomas, kuras ir piemeklētas visvairāk, tās ir tās, kurām varbūt ar nelielu līdzekļu daudzumu varētu izdarīt ļoti daudz. Un, ja es pareizi sapratu, tieši attīstības palīdzības programmās tas nav nemaz paši par sevi saprotams, jo ir dažādas infrastruktūras programmas <clears throat> un tās nav tik steidzamas. Un, um, Ir arī tādas programmas, kuras varbūt dažādu iemeslu dēļ netiek pilnībā izpildītas. Tas ir pirmais, un uh, uzskatu, ka mums vajadzētu būt striktiem un noteiktiem uh, uzsvarot, ka tik nelielām naudas summām tas ir gandrīz smieklīgi, ja Eiropas Savienība nevar izpildīt to, ko tā ir solījusi. Tas būtu pirmais. Esam uzdevuši arī vairākus jautājumus, kur ir saistīti ar Palestīnai piešķirtajiem līdzekļiem un palīdzību, finansiālu palīdzību Palestīnas varas iestādēm. Un šeit es vēlētos pajautāt, vai varam šeit dzirdēt vēl ko sīkāk par <clears throat> šo palīdzību. Dzirdējām veselu virkni argumentācijas, kāda būtu šo budžeta posteņu īstenošanas iespēja, bet eh, varbūt varētu mazliet sīkāk paskaidrot jauno jautājumu par Sīrijas un Libānas uh, pieaugošajām prasībām. Un būtu ļoti labi, ja mēs dzirdētu jūsu vērtējumu, jūsu domas par to, kāda ir situācija un kāda būs saistību un maksājumu apropriācija izpilde. Tāpēc eh, tie būtu mani galvenie jautājumi. Merci, Anne. Paldies, uh, Rebekungs. Paldies, eh, mans jautājums ir eh, drīzāk par nākotnes projektiem. Kā tas viss ietekmēs nākotnes projektus? Ar komisāru Ettingeru mēs runājām par Āfrikas valstīm, par to, ka eh, ļoti svarīgi tur nodrošināt energoapgādi, piemēram, ar saules paneļiem, un ka jāstiprina arī tehnoloģija. Piemēram, arī projekts, ko atbalsta Vatikāns un ANO, vai šādi projekti arī eh, tiks aizskavēti līdzekļu trūkuma dēļ? Kā komisija to vērtē? Paldies! Vai būtu vēl jautājumi? Ja nē, tad lūdzu eh, vārds komisijai, kas atbildēs? Lūdzu. Mani sauc Mihāls Kulers, un eh, es esmu kaimiņu attiecību nodaļas mm, pārstāvis. Jautājums par Palestīnu un Sīriju. Es eh, vēlētos atbildēt uz jūsu uzdotajiem jautājumiem. Kā jau ģenerāla direktora pār, ģenerāla direktorāta pārstāvis teica, protams, ka humanitārajai palīdzībai ir nepieciešama maksājuma apropriācijas, jo lielākā daļa šo projektu tiek īstenoti ar dažādu nevalstisko organizāciju un ANO palīdzību. Īpaši tādās jomās, kurās rezervju nav daudz, tātad šos, pro, šo projektu prefinansēšana tikpat kā nav iespējama. Runājot par Sīriju un par kaimiņu attiecību finansējumu situācija ir nedaudz dažāda. Pagājušajā gadā apmēram 280 miljonu eiro maksājumu apropriācijās bija piešķirta Sīrijas krīzes risināšanai. Mēs strādājam trijās valstīs - Libānā, Jordānā un Sīrijā pašā. Un saskaņā ar katras valsts vajadzībām mēs tiešām esam izmantojuši visas palīdzības iespējas, lai šo palīdzību sniegt. Ko nozīmē visas iespējas? Piemēram, tādā valstī kā Jordānija. Uh, Vispārējie kritēriji, kur ir paredzēti budžeta atbalstam šajās valstīs, mēs, piemēram, esam palīdzējuši izglītības ministrijai ar 30 miljoniem, lai nodrošinātu izglītību gan bēgļiem, gan arī pašiem konkrētās valsts iedzīvotājiem, bet, piemēram, Libānā ir vesela virkna apvienoto nāciju aģentūru un arī nevalstisko organizāciju, un tās esam atbalstījuši. Tas pats attiecās nedaudz arī uz Sīriju. Tātad eh, manā nodaļā varbūt situācija ir savādāka nekā ekon ģenerāla direktorātā. Varbūt vienīgā līdzība ir tāda, ka tie eh, līgumi, kuri tiek īstenoti ar kaimiņu attiecību, fin, kaimiņu attiecību politikas finansējumu palīdzību, ir ilglaicīgi. Tie parasti ilgst gadu un pat vairākus. Tāpēc 13. Eh, gada otrajā pusē uzstāktie pro projekti šobrīd tiek finansēti. Tomēr šobrīd ir skaidrs, ka tas būs uh, iespējams tikai tad, ja mēs izvirzīsim maksājumu prioritātes. Ir tādas valsts, kurās maksājumi norit lēnāk, un tādas valsts, kurās arī vajadzība ir mazāk. Tagad eh, pāris vārdu par mūsu palīdzību Palestīnai. Paraugoties uz šā gada budžetu, budžeta iestāde ir sniegus mums vairākus miljonus eiro Palestīnai, un eh, tie ir sadalīti dažādās, eh, dažādos daudzumos. Pirmais ir 68 miljoni, tad ir nākamais ir 80 miljoni, kas ir paredzēts bēgļiem, un 52 miljoni, kas ir paredzēti dažādiem projektiem īstenojumiem Palestīnas teritorijā. Mums ir tikai 200 miljoni maksājuma apropriācijās, tātad tas ir divas trešdaļas maksājuma apropriācijās saistībā ar saistību apropriācijām. Abi Pegaza mehānismi un arī palīdzība, kas tiek izmaksāta ANRA, tas nozīmē, ka mums tas ir jāizmaksā tajā pašā budžeta gadā, kad mēs to apjemami, apņemamies simtprocentīgi. Tie projekti, kur iet ilgāk, mēs varam arī varbūt eh, maksājumus pārbīdīt uz gadu vai uz diviem un tos maksāt šādu gadu garumā. Bet, eh, piemēram, tās saistības, kuras ir veikts Palestīnas sakarā, šī nauda ir jāizmaksā uzreiz, un ir arī tādi projekti, kuri nav samaksāti. Tātad 200 miljonu saistību apropriācijās nepietiek. Tie bija tikai pāris, tie bija tikai pāris e, piemēru. Un būtiskākais šeit ir jāpiemina arī Ukraina. 5. martā komisija pieņēma lēmumu, ka 11 miljārdi eiro tiks e, sniegt palīdzībai Ukrainai. Uh, Šie 11 miljārdi būs jēgpilni tikai tad, ja mēs tos maksāsim tūlīt un nevis 6-7 gadu laikā. Tātad tūlīt. Šobrīd eh, es nevaru jums sniegt nekāda rakstura precīzu statistiku, tomēr es liecos domām, ka Eiropas Savienība vēlas izmantot savu apņemšanos palīdzēt Ukrainai šajā gadā. Uh, un tad eh, maksājuma apropriācijas un Eiropas kaimiņu attiecībai paredzētais finansējums to neparedz. Enerģijas finansēšana ir būtiskākais Eiropas Savienības prioritāšu bloks tieši šobrīd. Un šādā sakarībā varētu pieminēt to, ka lielākā daļa enerģijas finansējuma Āfrikā tiek finansēta no Eiropas attīstības fonda un šim attīstības fondam ir netik strikti maksājumu apropriācija noteikumi. Tātad tas, ka, šādi, ka šāds instruments ir Eiropas attīstības fonds, ir labi, bet tā struktūra attīstās no mūsu piemērotā struktūra. Paldies! Ja nav citu jautājumu, tad uh, liels paldies mūsu ciemiņam no Eiropas komisijas. Un es ierosinu tagad pievērsties sestajam darba kārtības punktam. Tad mēs būtībā turpināsim diskusijas par šo pašu problēmu, proti par situāciju ar maksājumiem un neizpildītajām sastībām, jeb RAL. Jūs saņēmāt arī informāciju. Uh, no uzraudzības grupas Jānis Mulders un Anna Jensena sagatavoja mums uh, nelielu uh, dokumentu, ko jūs saņēmāt savā dosjē. Tāpat jums ir arī vēstule, ko es parakstīju kopā ar Elmaru Broku par Ukrainu. Šī ir vēsture komisijai un ir arī projekts jautājumam, kas jāuzdod mutiski komisijai un padomei. Lūdzu, referenti Anna vai Jans. Paldies, priekšsādātāji. Es uh, tagad ļoti uzmanīgi klausījos iepriekšējā diskusijā, jo dažas lietas, kas man sakāmas, ir līdzīgas ar jau dzirdēto. Piemēram, 14. gada budžets Protams, decembrī mēs bijām visi ļoti uh, lepni par to, ka par 6% šis budžets ir samazināts salīdzinājumā ar iepriekšējo. Tas dalība valstis, kas praktizē uh, taupību, tad tomēr palielina savus budžetus. Un Eiropas Savienība kopējā kopā savu budžetu samazina. Mēs bijām paredzējuši uh, 711 miljārdus eiro Un ka šis budžets tika izveidots, es ļoti labi to atceros, tas bija naktī pulksten diviem padomu sēkā, kad mēs vienojamies par to, tad komisijas dienesti mums pateica, ka ar šiem līdzekļiem pietiks, kā ar tiem varēs izdzīvot. Un mēs varējām lepoties ar to, jo tad pirmo reizi uh, padome piešķira mums vairāk Uh, apropriāciju nekā sākotnēji paredzēts. Es atceros, ka es toreiz teicu, ka es nebiju pilnībā apmierināts. Bet nu labi. Uh, bet tagad, lūkojoties pašreizajā situācijā, tad jāņem vērā, ka šajā jaunajā daudzgadu finanšu schēmā mums ir uh, Eh, elastības instrumenti, ir šis ārkārtas rezerves, ir globalizācijas eh, instruments, daudz šādu instrumentu, tā kā 1,5 eh, miljārdi ir šis rezerves kopējais apjoms. At, varētu likties, kā ar to pietiks, bet ja jūs paskatīsieties manā dokumentā, tad jūs redzēsiet, ka uh, 221 miljārds eiro ir nesamaksātās saistības. Tā kā uh, es domāju, ka šī nauda tik ātri te neienāks, salīdzinot ar 135 miljārdiem uh, gada budžetu. Nu, protams, mēs nezinām, kā tas viss attīstās, bet jūs saņēmāt informāciju pie 1A darba dokumentā, tad jūs redzat, ka pētniecības ģenerāldirektorāts norāda, ka nepieciešams vēl vairāk nekā miljārds eiro. 1B nodaļā nepieciešami 26 miljārdi. Trešajā mēs vēl nezinām, cik būs vajadzīgs ceturtajā nodaļā. Mēs tagad redzējām ceturtajā pozīcijā, ka vismaz 400 uh, miljoni nepieciešami, un mēs nezinām, uh, kā to ietekmēs uh, vienošanās ar Ukrainu. Kopā ar Broka kungu mēs par to diskutējām. Tad arī Sīrijā ir zināmas problēmas un līdz ar to budžets nav skaidrs. Tad kas tagad būtu darāms? Pirmkārt, mēs varam tikai cerēt, ka komisijai bija taisnība savu laiku decembrī un ka līdz gada beigām mēs iztiksim. Es neesmu vairs tik optimistiski noskaņots, bet nu lūkosimies, kas notiks. Kādas būtu reālās iespējas? Pirmkārt, var mazināt saistību apropriācijas. Es nezinu, vai tas ir juridiski iespējams vai nē. Ja jums ir daudzgadu finanšu vienošanās un šajā dokumentā ir ierakstīts, uh, ka ir tādas un tādas saistības, es nezinu, vai ir iespējams šīs saistības ierobežot. Nesmu pārliecināts, bet nu, tā būtu vismaz teoretiskā iespēja, ja dalību valstis neiemaksās vairāk naudas. Eh, nav jēgas uzņemties kaut kādas saistības, ja nav naudas. Mēs varētu, protams, arī palielināt maksājumu pusi. Es jau esmu stāstījis jums par dažādām iespējām, bet tas viss ir ierobežots, jo mums ir uh, daudzgadu finanšu schēmas griesti, un ja jūs vēlaties uh, šos griestus pārsniegt, tad padomē vajadzīgs vienbalsīgs lēmums. Es neesmu pārliecināts, ka 28 valstis vienbalsīgi par to vienosies. Un tad mums ir šie uh, elastības instrumenti un uh, visi instrumenti, tas viss ir iespējams, protams, bet kad būsim izmantojuši jau visas iespējas, tad pat tad mēs uh, nepanāksim šos 28 vai 30 miljārdus, kas mums būs nepieciešami jau šogad. Un pēdējā iespēja, protams, esmu gatavs uzklausīt arī citus ierosinājumus, mana pēdējā iespēja būtu ierobežot mūsu maksājumus. Protams, dalību valstis piemēro uh, Eh, reģionālo politiku un tās izriet eh, šie ierobežojumi. Protams, loģiski, ja nav naudas, tad dalību valstīm vienkārši jāpasaka, mēs nevaram jums atmaksāt eh, šo naudu, jūs varat pašas šo programmu turpināt, bet mēs nevarēsim neko piešķirt. Protams, tas būs trieciens dažām valstīm, bet šī ir reāla iespēja. Kā es jau teicu iepriekšējās diskusijās, ja ir līgums ar privāto uzņēmumu un šajā līgumā ir noteikts, ja maksājums netiek veikts laikā, tad mums jums jāmaksā procenti. Protams, tad jau šī summa pieaug. Un ja mums ir uh, šāda situācija, kad um, nevar apmaksāt visus līgumus, tad vismaz jāsamaksā par tiem līgumiem, uh, kur mūs sagaida sankcijas un sodi nemaksāšanas gadījumā, un tad pārējais jāatstāja dalību valstu ziņā. Vienkārši, ja nav finansējuma, tad mums jāpasaka dalību valstīm, ka tās nesaņems uh, šos līdzekļus. Nu, lūk, manuprāt, tas ir interesants pamats diskusijai. Paldies! Even in the upcoming month. Jā, jau tuvākajos mēnešos, vai ne? Saka priekšstādājs, jau tuvākajos mēnešos, ne tikai gados mums par to būs jādiskutē. Uh, uh, vai jūs vēlaties papildināt? Yeah, Jā, Tas e, tiešām ir kā brīdinājums signāls, jo visu laiku mēs runājam par maksājumiem, par maksājumiem, kuri ir jāveic jau par sen noslēgtiem līgumiem. Mūsu saistības ir jāizpilda. Bet e, paraugoties uz ceturtās lapas puses tabulu, Tur ir uzskaitīti 14. gadā paredzētie papildus maksājumi, kur noteikti ir jāizpilda. Tas ir 711 miljonu apmērā. Jans jau pieminēja dažādiem izpētes programmām paredzēto naudu, bet ir vesels virkni citu punktu. Globalizācijas fondam, solidaritātes fondam. Un uh, arī ārkārtas palīdzības mobilizācijai. Tā tad ir pilnīgi skaidrs, ka mūsu argumentācija, kurai piekrita komisija, ka šiem instrumentiem maksājumi ir daudz virs e, griestiem, un tomēr tas mums ir jāsamaksā šajā gadā. Tam ir jābūt skaidram, ja mēs vēlamies turpināt sarunas. Mēs e, mūsu vienošanos šādi tulkojām, visi toreiz bija vienas prātas, un uh, ir skaidrs, ka tieši tā mums ir tālāk jārīkojās, proti tas ir tālu virs griestiem, neaizsniedzamiem griestiem. Citi pasākumi, kuri tika pieminēti šeit un kurus savā runā uzskaitīja arī Jans, uh, kādā veidā mēs varam varbūt sabalansēt šīs saistības, piemēram, reģionālās politikas jomā. Ir tādas dalību valsts, kurās ir bijušas grūtības eh, aptvert tai piesti, piešķirto finansējumu. Un ir tā saucamā slēgšanas klauzula, proti vai tiešām ir politiska griba, lai šo slēgšanas klauzulu izpildītu, un vai tiešām eh, saistības un to izpilde ir tik svarīgs, piemēram, apvienotā karaliste un eh, Itālija ir atmaksājusi atpakaļ budžetā naudu, jo tās nevarēja to apgūt paredzētajā laikā. Bet, piemēram, ja valsts ir daudz nabadzīgāka un tā nespēja šo naudu apmaksāt, ietvert. Tad eh, mums komisija ir atbilda, jūs esat saņēmuši naudu, jūs nesat to izmantojuši, un eh, tad mēs sakam, ka mēs jūs neaptver to naudu, ieliekam atpakaļ budžetā. Vēl bez tam komisija jau ir pieminējuši, ka mums vajadzētu izdem, izd, izmantot visus instrumentus, tajā, tajā skaitā arī elastības instrumentu. Uh, lai palielinātu šos maksājumus. Un tomēr Jana pieminētais arguments par to, ka maksājumu būtu jāierobežo. Tas ir ļoti interesants arguments, un visticamākais, ka tā jau notiek. Jau iepriekš savā runā pieminēju, ka vēlo maksājumu milzīgās procentu likmes, kuras šobrīd ir sasniegušas 300 tūkstoši, kas eh, komisijai būs jāmaksā, tāpēc, ka komisija ir novēlojusi maksājumus un patiesībā tas attiecās uz eh, lielāko daļu privāto līgumslēdzēju, piemēram, dažādām nevalstiskajām organizācijām un citām brīvprātīgu organizācijām. Tātad eh, Tā ir vienīgā vieta, kur mēs tiešām redzam, ka mēs varam nedaudz elastīgāk noteikums izmantot, bet būs tādas dalību valsts, kurās arī šis apgalvojums būs grūti izpildams, jo ir vesela virkni dalību valsts, kurās ir milz finansiāls grūtības, un tas ir jāņem vērā. Nē. Paldies, Anna. Ģenerāldirektora kungs, jūs tagad dzirdējāt uh, jautājumus, komentārus, vai jūs vēlaties ko teikt? Jā, paldies priekšsādātāji. Man šķiet, ka Muldera kunga eh, veiktā analīze ir ļoti pilnīga. Un par izcinājumiem. Nu jā, protams, mēs esam nonākuši lielās grūtībās. Jo, kā mēs dzirdējām, tas, kas mums tagad jāsamaksā pa lielai daļai, uh, Eh, tas ir pagātnes saistības, mums eh, nekas cits neatliek, kā vienkārši samaksāt šos parādus. Un te pašā laikā, eh, ja mēs palūkojam, tad mums ir ļoti ierobežotas iespējas. Mums, protams, ir elastības instrumenti, bet citu risinājumu mums nav. Tad, ja vienīgais risinājums ir šīs saistības mazināt, tad jā, jājautā, kādā veidā, ko var darīt. Mūsu saistības izriet no pārunām un no vienbalsīgā lēmuma par daudzgadu finanšu schēmu, kur ir noteikti šiem eh, saistību griesti. Un mēs ļoti labi zinām, ka dalība valstis, protams, arī sagaida uh, savu iemaksu sadali, vēlas arī kaut ko iegūt no iemaksām. Ja mēs kaut ko mainīsim uh, pie saistībām, tad mēs ļoti nopietni mainīsim arī e, šīs daudzgadu finanšu schēmas e, līdzsvaru. Ja jūs vēlaties mazināt saistības, vai tas nozīmē, ka jūs mazināsiet, piemēram, 1A sadaļas līdzekļus e, mazināt, vai 1B, vai otro sadaļu, trešo, ceturto, būs par to jārunā. Uh, Tad cet, no nu, piektās mēs tāpat jau daudz esam paņēmuši. Un jāsaka, ļoti grūti būtu kaut ko ierosināt. Tad, un mums, ja mums jāatkārto visas šīs diskusijas padomē, tad ko mēs tur varam sagaidīt? Mēs redzam, ka neto maksājumi, protams, vēlas mazināt, piemēram, koheizijas summas Un mēs redzam, ka tūlītējā reakcija labumu guvējiem būs uh, negatīva un viņi gribēs mazināt, piemēram, lauksaimniecības līdzekļus. Un tad tas izraisīs ļoti asu reakciju. Vai arī uh, mainot pirmo pilāru notiks tas pats. Un beigu beigās uh, šīs divas nometnes neutralizē viena citu, un tad beigu beigās mēs nedaudz mazinām pirmajā pozīcijā, bet mūsu rīcības iespējas ir ļoti ierobežotas. Līdz ar to situācija tiešām ir ļoti sarežģīta. Un, manuprāt, vienīgais veids, kā kaut kā izkļūt no tā, ir mobilizēt visus elastības instrumentus pilnā apjomā. Protams, mums jāpanāk, lai padome respektē to faktu, ka e, saistību budžetam ir jābūt e, līdzsvarotam ar maksājumu budžetu. Un komisijai varbūt ir iespēja nedaudz palēnināt e, maksājumu ritmu, tad dažām valstīm varbūt nāktos pagaidīt, ja šīm valstīm nav tik saspringta situācija. Un mēs varētu koncentrēties uz tām valstīm, kuru vajadzības ir lielākas. Un ļoti piesardzīgi, tad mēs varētu uh, RAL arī īstenot, uh, lai uh, izpildītu tās saistības, kas obligāti ir jāizpilda šogad un nākamgad. Un tad, kad būs vidusposma pārskats, tad jau varēs kaut ko vairāk paveikt. Būtībā tas ir jautājums jau nākamajai komisijai jo tad komisijai būs labāks priekšstats par situācijas attīstību, un tad varēs lūkoties, kā un kādā veidā var iejaukties maksājumu jomā. Bet tas ir politisks jautājums, kas jārisina nākamajai komisijai. Paldies, Salvadors Garīga, lūdzu. Sí, gracias, eh, presidente. Pues... Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka šīs debates vēl ir pāragras par laimi, bet nākamajam parlamentam, bet arī šim parlamentam, protams, jūnijā būs jāpauž viedoklis par to, kādā apjomā ir nepieciešama līdzekļi maksājumiem 2015. gadam. Šeit tika minēta dažāda risinājuma, un mums vispirms vajadzētu domāt par to, ka būtībā mēs eh, neizmantosim daudz eh, no 2014. līdz 2020. gadam paredzētiem līdzekļiem, jo pieņemtās programmas eh, tikai kaut kad rudenī sāks darboties. Līdz ar to mēs, mums nebūs pārāk daudz saistību vēl tagad. Un kas attiecas uz RAL, kas ir uzklā, uzkrāts pēdējo gadu laikā, tur jau komisārs Levandovskis mums lietas izskaidroja tā, ka tagadējie maksājumi no 2014. budžeta noseks uh, arī uh, pagājušos maksājumus, un katrā ziņā šeit ir vajadzīgs izvērtējums. Katrā ziņā no tiem risinājumiem, ko pieminēja Muldera kungs, man tur šķiet ļoti liels problēmas varētu rasties, jo tie ir politiska lēmumi, un gan attiecībā uz parlamentu, gan uz padomu tie ir politiska lēmumi, kas ir jāpieņem. Uh, Padomē ir jāpieņem ar kvalificēto vairākumu šie vai, um, lēmumi un parlamentā um, politiskā piedarība, bet arī valstiskā piedarība ir uh, svarīga, tad, kad ir runa par kaut kādiem samazinājumiem. Kaut gan tas būtu visiedzīgākais, visloģiskākais. Uh, un jūs atcerēsieties, ka šeit budžeta komitejā par šiem lietām jau esam runājuši pēdējos gados. Un ņemot vērā, ka uh, šīs e, neizpildītās saistības visu laiku pieaug, būtu saprātīgi bija saistības samazināt, un e, mūsu debašu secinājums taču bija tāds, ka saistībās mēs kā parlaments paužam e, mūsu politisko gribu, tātad nospraužam mūsu prioritātes. Un tagad samazināt saistības, tas nozīmētu, ka parlaments eh, būtu spiests pārdomāt arī savas politiskās prioritātes. Bet, nu labi, tas būs jādara nākamajam parlamentam, jaunajam sasaukumam, tas būs jārisina. Un nav jau arī naudas elastības instrumentiem. Tā tad neizskatās, ka tas ir īpaši nepieciešams, jo mēs zinām, ka tad Tad, kad uh, konjunktūra atkal atdzīvosies, mums tas viss būs jākompensē. Loģiskākais risinājums, manuprāt, bija tas, ko pieminēja ģenerāldirektora kungs, proti ar uh, šo te priekšstatu, ka mums jānogaida līdz uh, finanšu plānu vidusposma izvērtējumam, lai varētu palielināt maksājumu griestus griezti būs jāpalielina, finanšu uh, plāns, jeb DFS būs jāpārskata, bet tas viss notiks pilnīgi citā uh, finanšu situācijā, jo budžeta politikas konsolidācija droši vien veicinās ekonomikas attīstību un uh, budžeta ieņēmumu apjomu Bet šobrīd vēl par to ir pāragri runāt, un, eh, manuprāt, komisija piedāvāja diezgan piemērot maksājumu plānu tā, lai 2015. gadā mums nebūtu jārunā par nepieciešamību griestus palielināt. Manuprāt, šobrīd nemaz vairāk nevaram izdarīt un ir eh, tiešām labi apzināties, kāda ir situācija. Mums vajadzētu uh, atbilstoši arī norādīt eh, politiskajām grupām un dalībvalstīm uz to, kāda ir finanšu situācija, bet šobrīd neko daudz vairāk nevaram darīt. Um, protams, šad un tad ir jāceļ trauksme, jo 2015. gadā tad eh, konkrēti pienāks problēmas. Jā, tā ir būtiska problēma. Es tikko teicu, ka um, tagad ir um, priekšvēlēšana kampaņa pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām un. Uh, Personīgi es kā budžeta komitejas biedrs e, izjūtu tādu kā pienākumu pirms vēlēšanām informēt e, mūsu politiskās partijas, mūsu līdzpilsoņus par faktu, ka šobrīd Eiropas Savienībai nav līdzekļi, lai finansētu savās politikās nospraustos eh, mērķus, ko ir nospraudos Eiropadomu. Un nākamajā sasaukumā no tā būtu jāizdara secinājumi. Vai nu jāmaina savu politiskā izvēle, jāsamazina ambīcijas, eh, līdzekļu zināt, citi saka, ka vajag palielināt līdzekļus, eh, lai atbilstu ambīciju līmenim. Nu, būs jārod kaut kāds kompromiss, cits saka, jārod būs jauni paši resursi. Uh, Un eh, beidzot rīt eh, tiksies eh, šī grupa par Eiropas Unības budžetu. Un pateicoties pēdējo nedēļu darbam un pateicos mūsu referentiem, tagad mums ir uh, konkrēti skaitļi, uh, ar kuriem varam konkrēti ilustrēt uh, situāciju. Un uh, šīs neizpildītās saistības, to varētu nosaukt arī par uh, mūsu uzkrātajiem parādiem, kas ir uzkrāti pēdējos gados, um, ar to būs jāsadzīvo mūsu sakotājiem, mūsu nākamajam parlamentam un būs uh, jāņem tas vērā pārvaldot budžetu. Un uh, būs arī šī uzraudzības grupa, un uh, mums arī ir izdevies tātad diskutēt par šo uh, vēl, bet, nu, kā jau teicu, tā ir mana personīgā sajūta, un to es arī darīšu savā priekšvēlēšana kampaņā savā valstī. Vai kāds no referentiem vēlas kaut ko teikt? Nē, neviens cits negrib izteikties, ļoti labi, paldies. Tātad eh, esam izskatījuši visu darbu kārtību, kas bija paredzēta eh, komitejai šo pēcpusdienu. Un es eh, pasludinu komitejas uh, sanāksmes darbu pārtrauktu līdz rītdienas 9 no rīta, kad sāksim ar balsojumiem, bet lūdzu zālē palikt koordinators, jo tūlīt arī noturēsim koordinatoru sanāksmi, un uh, es gribētu lūgt uh, to kabīņu tulkus, kuri, kuriem ir jāpaliek, šķiet, ka viņi jau ir informēti. Franču, angļu, vācu kabīne, spāņu, Salvadoru dēļ. Aldas nav klāt, tā tad mums nav vajadzīga portugāļu valoda. Pārtraukums uz piecām minūtēm, lai no zāles var iziet uh, tie cilvēki, kur nepiedalīsies koordinātori sanāksmē un lai var ievesties vēl trūkstošie koordinatori. Paldies!